solījumu tie netiek izpildīti. Tagad pār par eh, miljonu iedzīvotāju ir pieprasījušā tiesību aktu. Mēs pieprasām šādus tiesību aktus un komisija vairs nevar vilcināties. Nu- Paldies, un tagad rakstiskais paziņojums 0050 no 2011. gada, ko ir iesnieguši Binevs, eh, Antārts Montaljo. Eh, devam arī Mauro Hanu Takulu par eh, šaha spēles iekļaušanu izglītības sistēmās Eiropas Savienībā. Arī par šo paziņojumu ir parakstījušies vairāk nekā pusi no eh, lielākā daļa parlamenta deputāta un saskaņā ar reglamentu 123. pantu šis paziņojums tiks nodots adresātiem un, ar, un publiskots ar parakstītāju parakstiem. Un tagad došu vārdu Binev kungam. Oleg priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties manām kolēģim arī Mauro no Tautas partijas, no sociāldemokrāta puses, Montāto kunga, liberāļiem, Takula un, protams, Nirim Devam no e, Eiropas konservatīviem reformātoriem. Šie deputāti kopā ar mani ir iesnieguši deklarāciju par šakspēles iekļaušanu skolu mācību programmā. Šī ir ideja, kurā nav nekādu politisku robežu un aizspriedumu. Gribu pateikties arī parlamentu priekšsēdētājam Buzekungam, kurš iestājās par šo iniciatīvu. Pateicos arī parlamentu administrācijai un uh, mūsu uh, darbiniekiem par viņu nevainojamo darbu un visiem tiem, kas parakstīja šo deklarāciju. Vēl vēlos pateikties Jācekam Losevičam, Piotram Borisam un Miroslavam. Tāpēc, ka tā ir laba lieta. Nē, tas pat ir vēl labāk. Tā, tā ir laba lieta mūsu bērniem, mūsu nākotnē. Un šeit eh, tribīnē mums ir Eiropas, Eiropas Savienības eh, šaha federācijas priekšsēdātājs. Sveicu viņu un gribu jums eh, novēlēt patīkamu nedēļas nogalu pēc šī balsojuma. Paldies! Paldies Binev kungam! Dāmas un kungi, pirms mēs pārējām pie balsošanas. Kolēģis Lotārs Biskis ir eh, atkāpies no goja grupas eh, priekšsēdētāja jāmata un vakardien guva ievēlēja jaunu priekšsēdētāju. Vispirms, Bīskī kungs, sirsnīgs jums paldies par eh, jūsu darbu kā grupas priekšsēdētājiem. Jūs eh, tik esat bijis ārkārtīgi cilvēcīgs un ārkārtīgi labs vadītājs, un jūs esat bijis mums ļoti vērtīgs kolēģis kā parlamenta politiskās grupas priekšsēdētājs. Bet tā kā jūs turpināsiet strādāt kā deputāts, tad es gribētu jums um, pateikties vēlreiz par ieguldīto darbu. Paldies! Der Glückwunsch gilt selbstverständlich. Protams, es apsveicu arī kolēģi Cimerskundzi. Cimerskundze ir ievēlēta par goju politiskās grupas jauno priekšsēdētāju. Sirsnīgs veicu jūs, Cimerskundze. Cimerskundze man gan jāatzīst, ka goja grupa ir nodevusi bijušiem priekšsēdētājiem dzeltenu rozi, un man tas tiešām pārsteidz. Jums vajadzēs mums paskaidrot, kāpēc jūs tādu rozi viņam uzdāvinājāt. Un tagad at... liberāļi laikam ir iekrituši dziļā krīzē. Jā, bet atgriežamies pie darba kārtības. Papastānkos kungs vēlas kaut ko sacīt, lūdzu. Paldies, es gribētu izteikt lūgumu visam parlamentam. Acīm redzot, te ir runa par balsojumu par Krisa Dēvisa ziņojumu. Mēs gribētu lūgt, lai balsojums